So, meine Damen und Dāmas un kungi, tagad ir paredzēti balsu skaidrojumi. Un sāksim ar tiem balsu skaidrojumiem, par kuriem mēs nevarējām uh, nodrošināt balsu skaidrojumus otrdien. Tātad balsosim par, uh, vispirms par otrdienas balsu skaidrojumiem, pēc tam par vakardienas un šodienas uh, balsojumiem. Uh, Gribu norādīt, ka ir pieteikušies runāt ļoti daudz deputāti, lai skaidrotu savas balsis. Sanāksme notiks līdz pulkstens 13.30. Pēc tam, ja nepagūsiet izskaidrot balsis mutiski, varat iesniegt savus balsu skaidrojumus rakstveidā. Sāksim ar Markusa Ferbera ziņojumu - obligāta automātiskās informācijas apmaiņas sistēma nodokļu jomā. Un pirmā kolēģe. Die. Pirmā kolēģe, kas ir sarakstā, ir Lopes Bermeho kundze. Nu, gan jāsaka, es viņu zālē neredzu. Tālāk Kristīna Morvai. Vienu minūtu lūdzu. Köszönöm szépen, természetesen támogattam. Liels paldies priekšsādātāji. Protams, ka es atbalstīju šo jau, šos jaunos noteikumus attiecībā uz kuru ieviešanu mm, es saskatu zināmu nepieciešamību. To ierosināja mūsu jaunais